dichiaro ripresa la sessione del parlamento pasludinu šo parlamenta sēdi kas eh, tika pārtraukta 5. oktobrī par atklātu cienījamie kolēģi pirms eh, sākšu ar šīs dienas darba kārtību gribētu atgādināt par eh, mežu ugunsgrēku upuriem